Es jau ned nedomāju par šo, ka tagad šoferi gaidīs tikai to, ka, lūk, šīs invaliditātes sistēmas viņiem pateiks priekšā, ko darīt. Tāpat, protams, ka šoferiem būs jāizmanto arī savi, sa, sava spriež, spriestspēja, nenoliedzam. Paldies par uzmanību. Paldies, līdz ar to debatas par šo tēmu ir noslēgtas, balsojums par ziņojumu notiks rīt, 2012. Priekšādātājs turpina pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. un tas būs Dirkas Terksa ziņojums par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kur pienāk ostās vai attiet no tām. Un kā pirmajam došu vārdu referentam uz četrām minūtēm lūdzu. Dankjewel, voorzitter. Al... Paldies, priekšādātāji. Jā, kāds uh, kravas mašīna ar konteineriem brauc no uh, Gdaņskas uz uh, kādu citu pilsētu, tad tas notiek Eiropas Savienības ietveros, un tur nekādas formalitātes nav vajadzīgas. Bet, uh, ja uh, tas viss brauc ar kuģi un nevis ar atsevišķiem konteineriem, tad ir pavisam citas formalitātes. Tur ir runa par to, kādas formalitātes uh, attiec uz kuģiem, kas pienāk ostās vērtiet no tām, un tur tas jānorogulē savādāk. Mums ir arī vienošanās, ko mēs esam noslēguši. Es gribētu uh, pateikties tiem, eh, tiem padomē un komisijā, kas eh, piekrita šai vienošanās. Un uh, tur ir runa par administratīvu vienošanos. Dat, datiem notiks elektroniska apmaiņa. Visi varēs iekļauties šajā sistēmā. Un uh, visi dati tiks apkopoti vienā centrā. Tas nozīmē, ka datorsistēmas tiks uh, sasaistītas savā starpā, un tas ir milzīgs uzlabojums šāds vienots centrs, un eh, ja šeit runa ir par kuģiem, kas eh, iebrauc vai iziet tikai no Eiropas Savienības ostām, tad viss ir skaidrs, bet eh, nav vēl šeit noregulējums tādās situācijās, ja kuģi iebrauc trešo valstu ostās. Šeit attiecībā uz kravu vai runa par jūras kuģiem vai iekš, iekšē ūdeņa kuģiem ir nepieciešams atrast vienotu regulējumu, bet mums nav diemžēl vienošanās par eh, vienotu valodu, jo mēs ieteicam angļu valodu un eh, dažiem kolēģiem bija iebildumi. Un padome par to neko negrib dzirdēt, eh, un direktīvā ir teikts, ka dalība valstis meklē kopīgu saziņas valodu rakstiskajai valodai un uh, rakstiskajai saziņai un mutiskajai saziņai. Es ceru, ka tiks izmantota viena valoda. Un mēs esam sasnieguši arī to, ka direktīvā tiek pieminēti arī lāči. Un uh, šeit ir paredzēti arī izņēmumi mm, uz viņu pieņemšanas pienākumu. Uh, Es ceru, ka mēs šeit panāksim Eiropas ietvaru šī jautājuma noregulēšanā. Kompromiss ir arī par datumu. Padomi gribētu visu atbildēt uz nezināmu laiku, bet mēs vēlamies, lai tas viss notiktu agrāk. Tagad runa par 2015. gadu. Man labāk patiktu kāds agrāks datums. Mēs esam vienojušies pēc pirmā lasījuma, un es ceru, ka mēs iegūsim laiku. Priekšēdētā kungs, es ceru, ka šeit var runāt par veiksmīgu risinājumu, tas viss ir svarīgs par kopienas iekšējiem transportam, tas ir progress ilgspējīgam transportam Eiropas Savienības iekšienē, ir arī pierobežas ūdeņi šeit svarīgi. Padomē, šeit ir bijušas grūtības, tā vienmēr šeit raugās uz izmaksām, un tā nekad ne, nevēlas skaidri pateikt, kādu labumu sniegs konkrētie pasākumi. Uh, Padomu vienmēr grib vilcināt visu, lai viss tik tiebies vēlāk un eh, nekad nepasaka, ka noteikts jautājums varētu Eiropas līmenī risināt daudz ātrāk, ieviest daudz ātrāk. Jābūt īstai Eiropas eh, transporta politikai, un īstenībā man ir eh, dusmas par to priekšsēdētāja kungs. Es ceru, ka šoreiz eh, pēc iespējas ātrāk būs tiešām Eiropas risinājums. Esmu priecīgs par pašreizie kompromisu un es lūgtu jūsu atbalstu, cienījamie kolēģi. Paldies, un tālāk došu vārdu komisāru kungam Kālas kungs lūdzu. Priekšsēdētā kungs, cienījamie deputāti, vispirms vēlos pateikties referentam Sterks kungam Eh, par pūliņiem, ko tas ir pielicis, pa, eh, izstrādājot ziņojumu par ziņošanas formalitātēm kuģiem, pienākot ostās vai izējot no tām. Tas ir eh, tiešām solis uz priekšu, un te jau viss nav, runa nav tikai par formalitātēm. Šeit administratīvās formalitātes ir samazinātas, un tas samazinās izmaksas galpatērētājiem. patērētājiem Ņemot eh, vērā šos nosacījumus, daudz pievilcīgāk kļūs eh, īso pārvadā, īsie pārvadājumi pa jūras ceļiem. Eh, tas veicinās tirniecību bez barjerām un arī uz jūras transportu izplatīsies vienotā mm, tirgus nosacījumi. Jāsaka, ka jūras transportā tiek ievēros ļoti sarežģīts administratīvās procedūras, pat tajos gadījumos, kad kuģi pārvedā kravas tikai uh, starp Eiropas Savienības ostām. Un tiešām preču pārvadāšana pa jūras ceļiem ir saistīta ar nevajadzīgām administratīvām izmaksām. Diskusiju laikā tika noteikts uh, gala uh, datums, kad ir jāievieš elektroniskā formalitāšu pārraides iespēja visās Eiropas Savienības ostās. Un e, šī te vienotās, vienotā forma un vienotais e, tā saucamais ekrāns deklarācijas aizpildīšanai ir jāievieš līdz šim datumam. Uh, E, komisija mm, par tās atklājumiem mm, ziņos pārējām institūcijām un piedāvās tālāku rīcību balstoties uz šiem atklājumiem. Vēlētos e, runāt vēl par dažām jomām, runājot par iekšējiem ūdens ceļiem. Uh, šeit ir jāizstrādā papildus noteikumi, papildus noteikumi arī tad, ja pārvadājumi notiek iesaistot uh, trešo valstu ostas. Uh, un tā tālāk. Un visbeidzot, komisija atbalsta kompromisu, ko panāca Sterksa kungs un padomas prezidentūra. Es domāju, ka tas ir ļoti labs un sabalansēts eh, kompromiss un balstās uz vispārējiem eh, principiem, kas ir ietverti komisijas priekšlikumā. Paldies! Paldies, Kalas kungs, un tālāk došu vārdu Grandesam Paskālu kungam uz minūti, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji Kālas kungs. Šī direktīva, kas ietekmē uh, formalitāšu kārtošanu, ar ko sastopas kuģi ienākot ostās vai atejot no tām eh, un tas īpaši palīdzēs atvieglot dzīvi īsiem jūras pārvadājumiem un samazinās eh, aizpildāmo dokumentu eh, skaitu eh, par precēm, kas atrodas uz kuģiem. Es vēlētos apsveikt Terkskungu, viņa pieeja ir bijusi tāda ārkārtīgi gudra Un kā ēna referents, eh, es esmu apmierināts ar to, ka arī mani priekšlikumi, mans ieguldījums atspoguļojas galai, gala versijā. Process nebija vienkāršs, bet pamazām vienošanās eh, tika panāktas. Un arī transporta komisijā tas tā notika, un visbeidzot arī trialogā. Uh, Vienošanās eh, ir par ļoti svarīgiem aspektiem, eh, uz kuriem Kalas kungs jau atsaucās. Un, manuprāt, kompromiss, kas tika panākts attiecībā uz valodas lietojumu un ieviešanas datumiem, ir eh, atbalstāmi un ļoti labi līdzsvarot. Un vēlos vēlreiz apsveikt Sterks kungu. Es domāju, mēs esam pasnie, sasnieguši mērķus, ko izvirzīja komisija un uh, esam devuši ko savu ieguldījumu trīs institūciju uh, sarunās. Paldies un tālāk Sarikjānī kunde. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties referendums Terks kungam, kas paveiks lielisku darbu pie šī ziņojuma kas nodrošinās uh, kustības brīvības paplašināšanos kuģniecības sektorā. Uh, Direktīvas mērķis ir uh, nodrošināt to, ka visas preces, kas tiek pārvedāts Eiropas Savienības iekšienē, tiek atbrīvots no nevainīgām formalitātēm. Mums ir vajadzīga Eiropas Savienība bez robežām, un tas ir sva mm, svarīgi ne tikai tādēļ, ka dažādām institūcijām jāsadarbojas, bet eh, vienkāršošanas sistēma tiks ieviesta vienlaicīgi. Tātad tiek, veidots, eh, vien, tiek veidot vienota bežrobežu telpa arī jūras pārvadājumos. Administīvo procedūru harmonizācija ļaus daudz gludāk un bez aizciešanās transportēt eh, preces pa jūras ceļiem. Šobrīd tikai 10% preču tiek pārdāti pa jūras ceļiem Eiropas Savienībā. Bet kopējās elektroniskās sistēmas nepieciešams ieviest pēc iespējas ātrāk, lai uh, informācijas apmaiņa notiktu pietiekami ātri. Sadarbspēja dažādām sistēmām arī ir ļoti svarīga, lai administratīvais vienkāršojums patiešām būtu reāls. Jo nevienmēr šīs sistēmas darbojas efektīvi Un, ja tehniski sistēmas nespēja sadarboties un saprasties, tad no tā nav nekādas jēgas. E, Eiropā ir jāvienojas, protams, par vienu valodu, lai tā nāktu par labu uh, kuģošanai kopumā. Paldies! Un tālāk vārds Besetkungam. Uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par pašu virsrakstu, kāds ir dots Sterkskungu ziņojumam, es domāju, ka aiz tā slēpjas daudz uh, lielākas lietas nekā tīri tehniskas izmaiņas. Uh, faktiski tā ir ļoti nopietna politikas joma kas ir vērsta uz konkurētspējas un efektivitātes palielināšanu jūras transporta nozarē. Un tas ir viens no transporta sektoriem, kas, kam noteikti ir nākotne. Īpaši, ja mēs nopietni vēlamies aizsargāt vīdi. Es domāju, ziņojums ir lielisks un vispār jo referenta ieguldījums ir neatsverams. Es domāju, ka šeit ir panākts ievērojams progress. Mēs tiešām esam panākuši savu galveno mērķi, izmantojot šo direktīvu. Līdz ar to preču pārvadājumi uh, pa jūru tiks vienkāršoti un labāk koordinēti. Mēs atbalstīsim balsojumā šo ziņojumu pilnā mērā. Lai gan, protams, mēs būtu gribējuši redzēt stingrākus ieviešanas nosacījumus, proaktīvāku pieeju runājot par uh, vienas valodas uh, atrašanu, formalitāšu aizpildīšanā, bet mēs esam eh, vienojušies arī ar padomi un mēs ziņojumu pilnībā atbalstam. Liels paldies Beset kungam un tagad uz divām minūtēm Vandālēna kungs. Priekšēdētāji. Kolēģis Terks ir sastādījis lielisku ziņojumu un eh, tas nozīmē, ka Eiropas eh, jūras eh, transporta tirgus kļūs daudz konkrētāks, jo administratīvais sloks samazinās, formalitātes vienkāršojas, komisija šeit ir izvirzījis vairākus punktus, komisija ar vienkāršotu procedūras palīdzību ziņos, vai tas viss attieksies arī uz šo sektoru, un es domāju, ka komisija nonāks pie secinājuma, uh, ka šeit ir iespējams vienkāršot un uh, ka, kas attiecas uz lačiem un viņu izslēgšanu, tad uh, konkurence starp viņiem būtu godīgāka un uh, darba kvalitāte tik un tā tiktu nodrošināta. Kolēģis Taks jau pieminēja, ka transporta komiteja vēlas, lai patiešām tiktu izmantota viena valoda. Jau vairāk kārt ir ticis teikts, ka saziņai arī ir jākļūst kopīgai, kopienas līmenī. Tas ir pirmais solis, bet tas eh, varbūt arī nemaz nav pārāk daudz, kamēr vēl nav cietušie un, eh, un kamēr kuģa katastrofā gadījumos eh, vēl tik izmantot divas vai trīs valodas. Tad uh, vai vienmēr atkal un atkal ir jāuzsver, ka nepieciešama viena vienota valoda, angļu valoda, un tad patiešām būs sasniegts patiesa progress, un tikai tāda. Paldies, Vandālina kungs. Tagad vārds Dominikam Rikē kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties Sterksa kungam par darbu, ko viņš ir ieguldījis. Gribētu teikt paldies par eh, sasniegto vienoties ar padomi, teksts, par kuru mēs balsosim, kurā ir runa par eh, bezrobežu kopīgu Eiropas eh, jūras telpu. Šeit, protams, ir runa par pievienotu vērtību. Krīzes laikos šeit ir īpaši vidē draudzīgs transporta sektors kas iegūst atbalstu. Šis projekts ir ļoti ambiciozs. Šeit ir runa par to, kā vienkāršot eh, ziņošanas formalitātes kuģiem, kā var atvieglot eh, informācijas eh, sniegšanas procedūru. Un, protams, ir arī šeit šis jūtīgais valoda jautājums. Manuprāt, kompromiss paredz adekvāts risinājums, atbilstošs risinājumus. Ir svarīgi atvieglot uh, mutisko saziņu, varbūt arī nenosakot un neuzspiežot vienu valodu, bet uh, kopīgs valodas, vienas valodas izmantošana neņem vērā visas īpašās situācijas, piemēram, ja nav vieno, viena un tā pati valoda, bet tas var radīt arī katastrofālu sekas. Mm, ja šis teksts tiks pieņemts pirmajā lasējumā, tad varēs ļoti ātri ieviest pasākumus. Uh, Paldies Rikē kungam. Un tagad mēs uzsāksim brīvā mikrofona procedūru, un es vēlētos dot vārdu Tikau kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind formalitățile... Paldies, priekšsēdētāji. Direktīva par ziņošanas formalitātēm kuģiem pienākot ostās vai izējot no tām dalību valstīs ietver formalitāšu vienkāršošanu un datu apmaiņu, kā arī e-sistēmu izveidošanu, viens pieturs aģentūru izmantošanu un vienkāršot procedūru arī bīstamo kravu deklarēšanai. Tas skar attiecīgās institūcijas komisija ziņos parlamentam līdz 31. decembrim 2011. gadā par to, kā šī vienkāršošana tiek ieviesta un tālāk šī sistēma tiks paplašināta arī uz iekšējiem ūdensceļiem. Komisijai ir jānosaka, cik lielā mērā informācijas sistēma ir savietojama ar attiecīgo elektronisko datu apmaiņas platformu, kas jau darbojas jūras pārvadājuma sektorā. Un ir jāatcerās arī Solas konvencija, kas ir kuģošanas drošības konvencija, kas pārēdz angļu valodas lietošanu. Tālāk nākošā runātāja. Priekšsēdētais komisārs runāja par kopīgu telpu bez robežām. Es domāju, mēs eh, to visu vēlamies, tā mums arī ir vajadzīga, ļoti steidzīga, un šis dokuments ir pareizais solis pareizajā virzienā. 95% no mūsu eksporta ir pa jūras ceļu. Uh, un uh, arī no preču uh, apgrozījuma ļoti daudz iet caur ostām, un tādēļ ir vairāk nekā nepieciešams uh, ieguldīt un patiešām panākt vienkāršošanu, harmonizāciju šajā nākotnes sektorā. Par abām šīm lietām ir runāts ziņojumā, un tādēļ to nevar novērtēt par augstu. Es uzskatu, ka ir žēl, ka Sterks kungs nevarēja sasniegt to, ka divus punktus, kas viņam bija ļoti tuvs sirdī, uh, Pirmkārt, kā šeit sasniegtu arī vienkāršošanu attiecībā uz leču uh, licencēm, jo praksē tas būtu ļoti svarīgi, un otrkārt, ka nav vienota valoda, viena valoda, un es domāju, ka patiešām angļu valoda būs pareizākā, jo ne, ne jau nevar būt tā, ka ļoti daudziem jūniekiem ir dažādas valodas, un ka tur tādēļ notiek uh, nelēmas gadījumi, katastrofas, avārijas. Būtu daudz labāk, ja būtu viena valoda šajā tik vidē draudzīgajā transporta jomā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu komisāra kungam. Un pēc tam vēl referentam. Komisāra kungs lūdzu. Godātie deputāti, liels paldies par jūsu piezīmēm, par jūsu komentāriem un paustu atbalstu šim priekšlikumam. Es par to ārkārtīgi priecājos. Man šis priekšlikums ļoti patīk. Es domāju, tas ir būtisks solis uz priekšu. Bet, protams, ka mums vēl būs jāspēr daudz lieli, plaši soļi, jo mums būs jāizveido vienota kuģ, kuģniecības telpa, jūras telpa, to starp arī runājot par muitu un tam līdzīgi. Un jāsaka, tur būs vēl daudz vairāk grūtību, jo šobrīd mēs runājam tikai par formalitātēm, par atskaitošanas sistēmu. Protams, ka tas ir arī ārkārtīgi nozīmīgi jo tas, protams, ir daudz vairāk nekā tikai administratīvs jautājums. Bet eh, tāpat laikā es gribētu lūgt jūs atbalstu arī tajā brīdī, kad nonāksim tālāk pie muitas situācijas sistematizēšanas. Jo, jāsaka, šis jautājums tiešām būs vēl daudz sarežģītāks nekā pašreizējais. Paldies par uzmanību. Paldies, komisāra kungs, saka priekšādātājs, un tagad došu vārdu Dirksa kungam, Dirk, Dirkam Starksam, referentam lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Paldies visiem kolēģiem, kas eh, strādāja, palīdzēja. Paldies arī par draudzīgiem vārdiem. Komisāra kungs tikko kā teica, kas vēl nav atrisināts, tā ir muita, muitas sistēma nedrīkstētu pilnībā tik nodalīta no jūras kudniecība. Abām lietām ir jābūt saskaņotām. Paldies, komisāra kungs, ka norādījāt uz to, bet šajā direktīvā ir arī noteikti uzdevumi, ko mēs prasam arī no jums, loču no regulējums, piemēram, viens šāda lieta, bet otrs jautājums ir, kāda loma ir ostām, kā transporta mezglu punktiem. Saistība starp uh, piekrastes uh, kudniecību un uh, sauszemes transportu uh, ir svarīga. Mums ir vajadzīgas ļoti labas ostas, bet, eh, protams, tās ir par maz. Otrakārt, iekšzemes ūdeņu transports. Šeit ir jautājums par to, vai patiešām ir laba sasaiste ar uh, savu zemes transportu. Un tad, protams, arī valodas jautājums. Ļoti žēl, ka tas nav ticis tādas kā atrisināts. Jā, angļu valoda būs vienīgā valoda. Es saprotu šeit, uh, eh, kā atsevišķās valstīs ir. Uh, dažāda attieksme. Es nāku no valsts, kurā valoda jautājums un valodas izmantošana patiešām ļoti aktuāls jautājums, un es arī priecājos par to, ka es šeit, šajā Bābeles turnī, varu runāt savā valodā. Bet šajā gadījumā valoda nav saistīta ar emocijām, bet šeit runa par uh, šīs nozares jautājumiem, par lietišķiem jautājumiem, un tādēļ uh, tas ir jārisina. Komisāra kungs, ja mēs apsveram visu šīs lietas, uh, tad ir ļoti svarīgi, kā mēs veidojam savas attiecības uh, ar starptautiskā jūras organizā, organizāciju, un tas ir ļoti svarīgi visam kuģniecības sektoram. Un, Kāds no kolēģiem teica, ka valodas izmantošana ļoti svarīga, bet tas, protams, attiecas arī uz cilvēkiem, kas strādā šajā sektorā. Uh, Tā sistēmai jābūt efektīvai un vidē draudzīgai. Paldies, komisāra kungs, un es vēlu jums drosmi, izturību un labu tempu risinot visus šos jautājumus, kas ir saistīti ar 11a panta eh, īstenošanu. Paldies! Paldies, Tērs kungam! Debats līdz ar to ir noslēgušās. Balsojums par šo ziņojumu notiks nu rīt pūkstens 12. The... Nākamais darba kārtībā ir Groša kunga.